Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Pēc 60 minūtēm, eh, sekundēm sāksim savu sanāksmi. Tā kā lūdzu, esiet gatavi darbam un tiešām precīzi sāksim darbu. Tātad tieši tagad sākam. Please take a seat, all of you, advisors as well. Arī visi asistenti, padomnieki, lūdzu, jūs arī esiet gatavi sākt darbu. Tāpat arī aicinu visus sagatavoties, ieņemt savas vietas. Lūdzu, tur no EKR. Okay, <laughs> okay, sorry, sorry, sorry. Dear friends, why I would like to have a Nu, dāmas un kungi, kādiem sēdzētu tomēr tagad eh, tādu uzmanību no jums. Man ir ļoti svarīgs jums paziņojums. Lūdzu, vai jūs dzirdat mani? Vienos 30. Šodien. Būs mūsu enerģētikas eh, plenārā sesija, kurā piedalās kolēģi no Rietumbalkānu valstīm, sešām valstīm - Gruzijas, Moldovas, Ukrainas, to starpā, arī vēlas tikties ar mums. Un atgādināšu, ka iepriekšējā reizi, nu, viņi bija pārvarējuši vairākus tūkstošus kilometrus, pat no tālākā punkta 7000 kilometrus, un savukārt no Eiropas parlamenta ieradās divi pārstāvi Nu tā, tad padomājiet par šādu situāciju, kas notiek iepriekšreiz. Un savukārt pretējā pusē, kas ieradušies tik tālu ceļu, un var teikt, gandrīz neviena nebija no ITRE komitejas. Mēs esam pat atbildīgi. Lūdzu. Jo 2005. gadā mēs uzsākām šādu rīcību politiku, arī tieši kā Eiropas parlaments to inicēja. Piedalās tātad deviņas mūsu kaimiņu valstis, kas vēlas pārņemt tos pašus noteikumus, kādi ir spēkā Eiropas Savienībā, vizoties uz enerģētikas savienību, līdz ar to jau iekļaujot 36 vai 37 valsts, kā mēs to nu skaitītu. Lūdzu, atnāciet kaut vai uz 15-20 minūtēm. Un turklāt vēl arī jums arī piedāvās tā kā vieglas uzkodas, vieglas pusdienas Tā kā jums pat uh, nav arī tā, ka jāsteidz būt uz pusdienām, tad jums tur viss būs nodrošināts. Lūdzu, tātad atgādināšu, 1.30 ir tieši sanāksme un 2.30 tad atsākam komitejas sanāksmi. Lūk, tas mans paziņojums. Tagad uh, sāksim balsošanu, bet pirmkārt testējam balsošanas ierīces iekārtas. Lūdzu, pārbaudas balsojums, sākam balsot. Lūdzu, balsojam. Arvien nav nobalsojuši visi. Tātad 52 vajadzētu būt tā, ka ir vismaz 33. Kas tāds, kas īsti notiek? Ah, mine, mine is not working. Piemēram, mana balsošanas iekārta nedarbojas. What is going on? Oh, no. Okay. Okay. Uh, thank you very much. Uh, I close the vote. Labi, paldies. Beidzam balsot. Labi, līdz to varam sākt balsošanu. Mums ir atzinuma projekts. Satura izveida ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas saimnībā izvērtēšanai. Reinhards Butikofers ir mūsu referents. Balsojam. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 1, 3, 4, 1, 4, 3. Tātad uh, eh, goja pieprasa dalīto balsojumu. Kas ir par darbu? Tātad par pret. Pārbaudīsim elektronisku lūdzu. Noraidīts. 144 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 145 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 146 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 147 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 16 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. Balsojam. 16. Beidzam balsot. Pieņemts. 148 par. Pret. Atturis. Noraidīts. 149 par. Viņš ir 9 par. Pret. Atturis. Noraidīts. 17 par. Atturis. Piedošana pret. Atturis. Pieņemts. Divi jā, kompromiss eh, par, atturas pieņemts. Divi D par, pret, atturas. Divi B par, pret, atturas pieņemts. 164 par, pret, atturas noraidīts. Labi, pārbaudām. 164. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 165 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tātad 165. Beidzam balsot. Noraidīts.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 priekšsēdētāji, man liekas, mēs izlaidām 175. otro daļu. Piedošana tātad 185. otrā daļa. Tas ir krāsots spēlēkā krāsā, bet mums par to ir jābalso. Tātad mums bija jābalso. Pirms 3A kompromisa bija 185, otrā daļa. Jā, tur ir īpaši tātad izdalīts, tātad balsojam par to, par, pret. Labi, lai būtu elektroniski. Lūdzu, balsojam. Beidzam. Noraidīts. 3. E. Kompromiss par. Pret. Atturis. Pieņemts. 192 par. Pret atturas noraidīts, 196 par pret atturas noraidīts, 3F par pret atturas pieņemts, 200 par pret atturas noraidīts. 208. Dalītais balsojums. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturies noraidīts. Lūdzu elektroniski par pirmo daļu. 208. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret atturas noraidīts. Lūdzu elektroniski. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 209 par. Pret. Atturis. Noraidīts. 211 par. Pret atturas noraidīts. 212 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. 213 par pret atturas noraidīts. 24 par pret atturas lūdzu elektroniski. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss par. Pret. Atturis. Pieņemts. 28 un 232 kopā. Par. Pret. Atturis. Noraidīts. 233 par. Pret. Atturis. Noraidīts. 234 par. Pret. Atturis. Noraidīts. 13 par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Lūdzu balsām. 30. Beidzam balsot. Pieņemts. 235 par pret atturas. Noredīts. 6 par pret atturas. Pieņemts. 6B par pret atturas pieņems. 271 par pret atturas noraidīts. Lūdzu elektroniski. Lūdzu balsojam par 271. Beidzam balsot. Noraidīts. 7 par pret atturas pieņems.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 pret, atturas pieņemts, 7e par, pret, atturas pieņemts, 7f par, pret, atturas pieņemts, 306 par, pret, atturas noraidīts. Lūdzu elektroniski, lūdzu balsojumu. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 63. par pret atturas pieņemts. Lūdzu, par 63. elektroniski. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 65 par. Attur, eh, pret atturas. Noraidīts.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 noraidīts. 69 par, pret, atturas pieņemts. 70 par, pret, atturas noraidīts. 71 par, pret, atturas noraidīts. 72 par, pret, atturas noraidīts. 73 par, pret, lūdzu elektroniski par 73.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 Lūdzu, elektroniski. 85. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. par, pret, atturas. Pieņemts. 88 par, pret, atturas. Noraidīts. 89 par, pret, atturas. Noraidīts. 90 par, pret, atturas noraidīts, 91 par pret atturas noraidīts, 16. kompromiss par pret atturas pieņemts, 98 par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Par 98. lūdzu balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais par pret Pret. Lūdzu elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. par. Pret. Atturis. Noraidīts. 5. par. Pret. Atturis. Noraidīts. 102. par. Pret. Atturis. Noraidīts. 17. kompromiss par. Pret. Atturis. Pieņemts. 18. kompromiss par. Pret. Atturis. Pieņemts. 115 uh, par. Pret. Atturis. Noraidīts. 18 par. Pret. Lūdzu elektroniski. 8. grozījums. Beidzam balsot.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 pret. Lūdzu elektroniski par 133. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kompromiss. Par, pret. Atturis. Pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 138. par pret atturas noraidīts. Un gala balsojums par grozīto atzinumu priekšlikumu. Personāla balsojums. Lūdzu balsojam. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Apsveicam referentu kungu. Labi. Ar lielu vairākumu, protams, ir <clears throat> pozitīvs pasākums. Un eh, nākošais eh, dokuments ir eh, par nepersonalizētu datu brīvu apritu Eiropas Savienībā. Referents ir Čislavs Krasnodebskī. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Eh, otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 63, kurš par, pret. Pārbaudīsim 63. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 64 par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. 64. Sākam balsot elektroniski, pārbaudam. Beidzam balsot. Norādīts. 4. kompromiss, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 73. par? Pret. Atturas pieņemts. 77. par? Pret. Atturas pieņemts. 78. par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais, kurš par? Pret. Atturs pieņems. 24. par? Pret. Atturas noraidīts. Trešais, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais kompromiss par? Pret. Atturas pieņemts. Trīs trešais par? Pret. At... Pārbaudīsim. Trīs un trešais. Pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 35, kurš par? Pret. Pārbaudam vēlreiz. 35. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 39. kurš par, pret, Pārbaudam elektronis 41. grozījums. 41. grozījums. Pārbaudam elektroniski. Un beidzam balsot. Pieņemts. 42. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 43. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 43. 43. pārbaudam elektroniski. Un beidzam balsot. Noraidīts. 44. kurš par? Pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. And I close. Beidzam balsot. Un ar ļoti lielu vairākumu pieņemts sveicam referentu kungu. Pāriem pie nākošā atzinuma projekta - valodu līdztiesību digitālajā laikmatā. Mūsu referents ir Marīsa Matijas. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 41. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 42 par, pret, atturas, pieņ... noraidīts. 43 par, pret, atturas, pieņemts. 44 par, pret pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. Varbūt blokā vajadzētu balsot, saka priekšsēdētājs. Nu labi, 53. par pret O, nē. 53. Pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudam elektroniski šo balsojumu. 53. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. par. Pret. Atturas pieņemts. 10. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 59. par. Pret. Atturas pieņemts. 61. par. Pret. Atturas pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Sastais grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. Septītais par, pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 13 par, pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts, 4. kompromiss par pret atturas pieņemts, 18. par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas noraidīts, 20. par pret atturas pieņemts, 5. kompromiss par pret atturas pieņemts,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 Compromise 2. Compromise 2. Otrais kompromiss. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. par, pret, atturas noraidīts, trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas Pārbaudīsim elektroniski. Tātad ceturtais kompromiss balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par? Pret. Nē, pārbaudīsim elektroniski, pārbaudīsim kompromisu balsojumu. Droši vien, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Protams, pieņemts. Tagad 18. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 18. grozījums. Astoņpadsmitais un septītais kopā, astoņpadsmitais un septītais beidzam balsot. Noraidīts. Tā, tad mēs balsojam par 18 un 7, jo abi, par abiem jābalso kopā. 47. par, pret, atturas, vēlreiz pārbaudam 47. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 76 par, pret, atturas noraidīts. 19. par pret pārbaudam. 19. 19. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. par pret. Pārbaudam elektroniski. 20. grozījums. Lūdzu, celiet rokas kārtīgi, jo nevaru saskatīt savādāk. 20. beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss par, pret. Pārbaudam šo kompromisu balsojumu. Tātad sastais kompromiss. Un beidzam balsot. Pieņemts. 23 par, pret. Atturas pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts, 25 par pret atturas pieņemts, 46 par pret atturas norādīts, 48 un 8 kopā, kurš par pret pārbaudīsim. Tā tad beidzam valsot. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums, personāla balsojums. Tātad personāla balsojums. Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot. Klod Turmes ziņojums par komisijas īstenošanas pilnvarām. Šis ziņojums ir pieņemts. Nebija ar lielu pārākumu, vairākumu, bet tomēr ziņojums ir pieņemts.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 ārējās sēdes daļas. <laughs> Tas vajag tā kā bērndārs. Auklim jāizslēdz poga. Es tā domāju, jā. vienmēr ķēts miskastības redz tad gan trīs trauku. Haļava vai ne haļava trīs punktus katrs? Nu, tomēr, tomēr. Viņi basketbolā tie nekrist tikai tie grozi, kas, kas um, nu, ir baigi precīzi un domāt, tad jau rezultāti būtu pavisam citi. Jā. Tas no tā, kas iekrīt, ir haļava. Nu, pārspēlēja pusi, bet nu, mm. daudz. our rapporteur. Mūsu referents Jens Gaiers nav klāt, un šī iemesla pēc arī mēs viņu gaidam. Bet vispārējais referents par 2019. gada projektu. Daliens Vjoftī ir klāt, tā ka paldies cienījumam kolēģim, bet mums uh, būs jāgaida mūsu konkrēto referentu Jensu Gājeru. Droši vien pēc kādas minūtes viņš būs klāt. Yeah. Uh, Mr. Paul Rubik, well, any other business is very good time. Valds Rūbiks, citi jautājumi. Ļoti piemērots brīdis. Jā. Gribēju atgādināt, ka 17. maijā mums uh, būs uh, komitejas sēde un es nu saņēmis uh, atbildi no Kyoto, Japānā. Viņi pievienosies mums ar diviem Nobel laureātiem un 17 pēcpusdienā būs uh, de, debatas par uh, zinātni. Tā tad mums būs arī MFF uh, jautājums, apmēram trīs lapas pušu dokuments par FN9, un Moedaškungs arī būs mūsu komitejā kopā ar mūsu priekšstādātāju, un domāju, ka būtu ļoti noderīgi lai mēs uzsāktu ātro procedūru. Nu, varbūt varētu padomāt eh, strateģiski par lēmumu pieņemšanu. Lai būtu skaidrs, kā mēs no parlamenta puses cīnāmies par FP9 un cenšamies panākt tās apstiprināšanu pēc iespējas ātrāk. Es personīgi atbalstu Paskālu Lamī. Tā ka visā visamā tā būtu tāda laba iespēja 17. maijs censties panākt, lai līda, uh, it, itre būtu vadošā šajās debatēs. Thank you. Thank you very much, kolēģi. Paldies cienījumam kolēģim. Jā, tiešām, 4. 17. maijā būs eh, prezentācija FP9 ar īpašu uzsvaru starptautisko sadarbību un būs Eiropas komisijas prezentācija un mūsu kolēģis Pols Rūbiks un Maideškungs Un eh, Japānas pārstāvi būs eh, šeit klāt. Tā tad jā, paldies, ka atgādinājāt mums eh, par šo jautājumu. Tagad uh, ir arī klāt Jens Gajerkungs, varam sākt. Tēma tā tad ir uh, viedokļa apmaiņa pār 2019. gada budžetu ar uh, Danielu Vjoti. Uh, kurš ir galvenais referents. Mūsu referents ir Jens Gājers. Tātad mūsu budžeta referents no ITR komitejas puses eh, komisijai vajadzēja prezentēt 2019. gadu budžetu līdz māja beigām, kā parasti. Tātad tā ir tipiska procedūra. Bet eh, tāpēc, eh, ka datumi ir ļoti tādi saspringti, ITR komiteja varētu sniegt uh, savu atzinumu vēstules eh, formā. Arī tas ir, nu, tāda tipiska procedūra, jo parasti mums nav īpaši daudz laika, mums nepietiek laika, lai izstrādātu īpašu atzinumu, bet mēs nosūtam vēstuli budžeta komitejai. Balsojums par budžeta līnijām itrē paredzēta 10. jūlijā. Un balsojums par budžeta rezolūciju 24. septembrī 2018. gadā. Visus aicinu tātad nākt klajā ar idejām par pilotprojektiem un sadarbu sagatavošanās darbībām nosūtot to ITR sekretariātam 24. līdz 24. aprīlim, tātad vēlākais, tātad līdz 24. aprīlim. Tas nozīmē līdz e, šodienai tā tas sanāk. Nu, tātad vēl daudz laika mums priekšā. Tā ka varat sākt e, domāt par visu šo jautājumu Paldies par uh, to, kas esat ieradušies, cietījumie kolēģi. Gribu uh, informēt uh, kolēģus, ka mums tātad Vjotīkungs kā referents vispirms izteiksies un pēc tam mūsu referents Gajerkungs. Tā ka sāksim ar jums, mūsu cienījamais draugs no budžeta komitejas. Ehm, paldies eh, priekšsēdētāji, paldies eh, par eh, uzaicinājumu, paldies arī komitejai, kas gribēja mani uzklausīt, un tagad dažas minūtes runāšu par galvenajiem punktiem, bet gribu norādīt, ka tīri no procedurālā viedokļa, no metodas viedokļa, plānoja sadarboties ar visām komitejām, visiem Eiropas parlamenta locekļiem, lai būtu pēc iespējas labāks budžeta priešlikums un lai mums būtu tāds pēc iespējas plašāks mandāts. Un lai mēs no parlamenta puses tātad kopi līdzdarbotos tālāk arī procesā, tur darbojoties ar padomu un savienošanās procedūrā un Te es griežos arī pie jūsu komitejas, it īpaši, jo jums ir fundamentāli svarīga loma mm, attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta apstiprināšanu. Jums eh, visiem ir iespēja iepazīties ar eh, dokumentu, par ko esam eh, nobalsojuši, tātad par bilances vadlīnijām. Martā par to mēs balsojām plenārsēdē un esat jau redzējuši, cik uh, svarīgas ir tēmas, kas ir itra tēmai, itra komitejai. Pavisam īsi pastāstīšu, lai varbūt saprastu, kā, ka mēs piekrītam prioritātēm un nu, gribu uzklausīt arī jūsu prioritātes, jūsu ierosinājums no Gājēra kunga, ar kur arī, starp citu, sadarbojamies bilā, budžeta komitejā. Uh, Un tas noteikti, es domāju, veicinās eh, šo sadarbību ar jūsu komiteju, tātad starp jūs un eh, budžeta komiteju. Mums eh, tik tiešām ir nepieciešams stiprināt viens rubriku un finansējumu programmām, kā apvārs 2020, kosmu un tā tālāk, bet tīpaši 2020 apvāršņu ietvaros ir jānodrošina adekvāts apropriācija līmenis, lai varētu finansēt tādus projekts, kā piemēram stiprinātu tehnoloģiju, nākotnes tehnoloģiju pētniecību, tāpat arī Eiropa inkluzīva sabiedrība un refleksīvas sabiedrība, tāpat arī instrumentiem maziem vidējiem uzņēmiem. Nu, tad šādā veidā kosmē apropriācijām tur vajadzētu arī iekļaut mazos vidējos uzņēmumus, kuri, teiksim, mazāk izdevīgā pozīcijā jādod iespēja arī jauniešiem, uzņēmējiem, pētniekiem un pētniecēm. Tātad, lai viņas arī varētu paust savu iniciatīvu, izmantojot šos līdzekļus. Tāpat arī par intelektuāliem, inteliģentiem tīkliem. Uh, par eh, atjaunīgām enerģijām un cīņai pret eh, enerģētisko nabadzību. Eh, mums ir jāuzsver šis mērķis, kas ir vienmēr arī budžeta komitejas mērķis, tātad panākt mas, maksimālu iespējamo rezultātu un jāskatās uz apārs 2020 pozīcijām, kas te tiek skartas un tāpat arī FC finansējums. Tā tad ir jāskatās uz eh, tiem līdzekļu samazinājumiem, kas notikuši, lai notiktu FC finansēšana. Mums ir jāsaglabā eh, šie 20% klimata un eh, dekarbonizācijas mērķiem, un tie ir tātad divi šie pēdējie punkti, kas ir ārkārtīgi svarīgi no mūsu viedokļa. Un, lai varētu finansēt attīstības programmas arī aizsardzības jomā, tātad mums ir jāgarantē, lai uh, šo, šīs jaunās attīstības programmas mm, darbs, lai, tam, lai tur netiktu atņemt rezultāti jau no esošām darbojušām programmām un posteņiem. Un galvenais princeses ir, ka šiem jauniem izdevumiem tad ir jābūt atbilstošiem. Ja mēs skatāmies uz ilgtermiņa programmām, Tad arī tur jāuzņemas mūsu atbildība attiecībā uz uh, pilsoņiem, nodrošinot, ka mēs uh, paredzam nepieciešamos uh, līdzekļus rezervēs. Un vēl viena joma ir aģentūras un tas, lai mēs varētu spēt izpildīt savus nākotnes uzdevumus un uh, Mm, ir arī jautājumi, kas eh, varbūt nav ņemti vērā, un eh, katrā ziņā tāpēc arī gribu uzklausīt jūs, un tad to visu likšu iekšā tajā informācijā, kas jau man ir tālākam darbam. Paldies! Kolīgi. Eh. Paldies! Tad nu mēs tiešos pie mūsu referenta. NV komitejas vārdā mm, Gaira kungs lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji! Nu, ir tā kā Daniels Jotīs sacīja, abi mēs esam budžeta komitejas locekļi, un tādēļ pazīstam viens otru. Tas nu labi. Un arī izvēršam šajā diskusijas, ņemot vērā šīs komitejas īpatnības, tās pašas diskusijas, kas mums bijušas arī komitejā Danielī. Atvainojos ļoti par nokavēšanos, jo, nu, ko es eh, varu sacīt, biju. Uh, Um, svarīgās darīšanās budžeta komitejā Jan ēkā, nu, patālu no šejienes, tur diskutējām ar padomi un komisiju par uh, otro tātad, šo finanšu instrumentu Turcijai, par, par tātad, papildus līdzekļiem, kas būtu jāpiešķir, un runājam par to, Kā tad eh, tas sadalīsies ar dalībvalstīm un uh, Eiropas budžeta, finansējot šo otro uh, palīdzības kārtu Turcijai? 3 miljārdi eiro kaut kur jāatrod. Nu, daudz kolēģu austīm tas izklausās varbūt diezgan abstrakti tagad, bet uh, komisijai nav mums tik daudz līdzekļu, daudz iespēju mobilizēt brīvus līdzekļus tagad. Nu, un, um, kas mums īpaši iet pie, pie, pie pēc lietas un nevajadzētu skatās eh, programmas. Un līdz ar to jārūpējas par to, lai dalība valstis eh, vienotos par tādu sadali, kas eh, tātad neiešaut kājā Eiropas Savienības budžetam, kas pat labam tā kā draud. Tas ir viens no priekšnoteikumiem tam, lai cits starpā. Um, nu, diskutēt par, par pašu līdzakļu stiprināšanu. Vēlos šajā sakarā ko pakomentēt Daniels, un, un mēs kopā esam daudz strādājuši pie budžeta politikas, bet uh, eh, vairumam kolēģi varbūt šāda zināšana šajā zālē nav. Liela daļa līdzakļu, kas ir Eiropas Savienības budžetā šeit, ir, ir strikti noteikti, vai nu attiecībā uz lauksansības politiku, kur, tā, kur uh, zemniekiem, lauksaimniekiem ir uh, pamatotas tiesības kaut ko, kaut ko prognozēt, un tur neko daudz ierobežot nevar. Neko apcept tur nevar. Var arī reģionu politikā, tā sauktās daļbalstu aploksnes, DFS kontekstā par to ir panākt vienošanās, un uh, daļbalstīm ir, ir noteikts gaidas, uh, viņi rēķinās ar noteiktām summām. Līdz, līdz ar to um, tur jājoties arī nevar reģionu, ne, ne kohēzijas politikām, kas paliek pāri, nu, līdz ar kām komisijai brīva pieeja. Nu, apvāršanas 2020 un uh, senatā Eiropa, Connecting Europe instruments, un tie ir tie lielākie. Un tā kā komisija tiek spiesta pārspēlēt kaut kā šos līdzekļus, un tad tieši tie ir tie budžeta mm, posteņi, kas pirmie iekrīt acīs budžeta komisāram, un tādēļ ir svarīgi, lai mēs te kopā strādātu ar referentu, jo kolēģiem Jotī ir pilnīgi taisnība. Mēs eh, nu, varam eh, būt tikai tik spēcīgi, cik mēs esam vienoti Eiropas parlamentā. Nu, līdz ar to šeit mums jādomā tā plašāk par frakciju robežām. Nu, par budžetu runājot šajā nu, komitejā gan uh, lielas uh, viedokļu atšķirības nav. Mēs pilnībā atbalstam tos uh, akcentus, kurus um, pat salika arī Jotīkungs savās vadlīnijās tas, ko viņš te izklāstīja, proti. Rokas nos no apvērsnes 2020, šī šī pozīcija ir, ja, nu, kas tur jāmaina, tikai tad jāstiprina. Nekā, nekādā gadījumā te nevarētu neko apcert. Nu, katru septīto sekmī, sekmīgo tātad izpēc projektu uh, Mēs pat labāk tikai atbalstītu, nu, apvērtos 20 ir, ir eh, sekmīgs projekts, bet, tiem, bet eh, joprojām pārāk maz. Mēs varētu būt, eh, citiem vārdiem sakot, septiņreiz panākumiem bagātāki, atbalstot šos projektus, ja mums būtu pietiekami līdzekļu šajā, šajā programmā, nekā tagad. Un tad, protams, pieaugtu mūsu inovāciju spārs un jauda, mūsu konkurēt spēju Eiropas Savienībā, tas viss ievērojami uzlabotos. Ja Tā kā šajā budžeta pozīcijā mums ir vajadzīgs vairāk, nevis mazāk. Apmērs 2020 eh, ir jāstiprina, un tas pats attiec arī uz, eh, uz eh, programmām pēc 20. gada. Tāpat tas attiec uz citām inovāciju zinātnes un atbalsta programmām. Gatīkungs jau to pieminēja. Un pēc cik tas ir tā, kolēģi? Tam šeit nevajadzētu ielēsties spēlīties ar padomu un, un, un sacīt, ka jā, mēs vēlamies pētniecību aizsardzības jomā, bet tad dažas dalībās uzskata, ka nu, šajā jomā budžetam nav jāpieaug, un līdz ar to varam paņemt naudiņu no, no aizsardzības vai izpējas programmām, arī tām, kas ietilpst apvāršas 2020 kontekstā. Šeit es piekrītu kolēģim, ja mm, dalībās vēlās izmantot šos līdzekļus Nu, es domāju, ka mm, šeit mēs esam visi, visi vienoti, ka to nevajadzēja pieļaut, un to mums vajadzētu arī tā, tā noformulēt. Ja, un te nu mēs um, domā, mums jāpadomā arī par citiem svarīgiem apvārs 2020 uh, eh, mērķiem. Tagad padomu par aizsardzību, aizsardzības pētījumus citiem, bet mums taču nepieciešams vairāk Eiropas preču, uh, kurus mēs atbalstam no Eiropas Savienības budžeta, nevis mazāk. Un, un, ja, dalība valstis ar šīs institūcijas palīdzību atzīst to, ka ir jauni izaicinājumi, tad jauniem izaicinājumiem nepieciešami jauni līdzekļi. Nu, ne, nevis uh, atstāt visu kā ir, vai pat ap, apcēt budžetu. Tas attiecas arī uz Connecting Europe instrumentu. Nu, arī tur uh, līdzekļu īsti nepieteikti šajā programmā. Tas attiecas arī uz aģentūrām. Nu, gala beigās. Uh, Eiropas um, normas un regulējums ir jāievieš. Galbeigās ir jābūt kādām iestādēm, kas, um, kas harmonizē vienkārši aizsošās sistēmas. Un pie tā arī jākur atstāda aģentūras. Nu, tagad veidojas situācija, kur uh, teksim, iepriekšējā DFS uh, kontekstā dalībvalsts vienojās uh, par to, ka um, parlamenta pārvaldības budžets tātad, es atvainojos ne parlamenta, bet eh, Eiropas institūciju tātad eh, sastāvs tiks eh, samazināts par 5%. Tas nozīmē, ka katra aģentūra bija spiesta par aptuveni 5% samazināt savu darbinieku skaitu. Īsumā tad, ja tā varēja pierādīt, ka tiem ir tagad jauni uzdevumi, jaunas funkcijas, tad tās varēja uh, pavairot uh, darbinieku skaitu, bet bija veidās tās pēc redeployment, uh, tāds uh, darbinieku loks, no kur bija jāizvēlās pārējie. Uh, Es kā atbildīgais uh, par budžetu esmu ticies ar ģenerāla direktoru, un viņi sakuši, viņi ir sacījuši, nu es nezinu, kā mēs varam izpildīt mūsu uzdevumus, mūsu darbinieku skaits samazinājies, um, darba daudz, un es esmu redzējis, kā tas uh, arī notiek, un, um, un, un um, mēs kopā ar dalību valstīm, noteikti aģentūras, piemēram, Frontex, kā saka, arī tre varbūt, bet, nu, katrā ziņā Fortexā personāls pieaug. 5% samazinājums eh, līdz 30 gadam, kā tas tika ierosināts un, un vēlāk. Mēs redzam, ka, nu, bieži vien tā tāda ilūzija. Bet, nu, ir svarīgi, protams, ka aģentūras, kas strādā tajās jomās, par ko mēs atbildam, būtu jāpalīdz, lai mēs tās eh, sargātu un atbalstīt viņu svarīgo darbu kopējā tirku. Paldies! Paldies, eh, kolēģi! Nu, ko tad eh, dosim vārdu eh, ēnu referentiem Sanīnī kungs, daudz paties vārdā, lūdzu. Grazie, brevemente, credo, ka. Paldies, pavisam īsi uzskatu, ka kolēģu izteikti tādi pieņēmumi ir ļoti skaidri, izsmeļoši. Nu, viena lieta protams, ir tas, ka trūks tāds reāls eh, manevrēšanas eh, iespējas, kā jau kā teica referents pavisam eh, pareizi, ka ir tāda būtiska fiksēta budžeta daļa, kurā nav iespējams izmaiņas. Nu, tur, kur ir šīs izmaiņas iespējams, tur divi mērķi mums ir tātad summas un regulējums. Jau esam to redzējuši arī jau no uh, Eh, lauksaimniecības eh, puses, eh, cik tur ir līdzekļi. Un noteikumi Eiropas Savienības līdzekļu sadalīšanai ir fundamentāli svarīgi, bet runājot tālāk par ietveru programmu un apvārsnes 2020, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ieliktu līdzekļus inovācijās un pētniecībā, un izaicinājums mums ir ir tiešām garantēt atbilstošas līdzekļus un definēt uh, noteikumus, kas uh, atbilst uh, šiem nosacījumiem un lai būtu šī ārkārtīgi lielā inovāciju kapacitāte, īpaši mazos vidējos uzņēmos, lai to saglabātu. Inovatīvās virzīnas pats, eh, pati sirds ir mazie un vidējie uzņēmumi, tātad primārais uzņēmums, kas primārā lieta eh, budžetā ir. Tātad tam ir jābūt uh, draudzīgam maziem vidiem uzņēmumiem. Tātad budžets nav kaut kāds sociālās palīdzības uh, instruments, bet tas ir instruments, kas ir izveidots, lai varētu uh, garantēt, tātad dot enerģiju tiem, kas var dot šo vērtību. Un, uh, viņiem arī jādod iespēju, tad attiecīgi jā, paredzēt līdzekļus uh, uh, labklājības mērķiem. Mēs jau esam redzējuši šo ārkārtīgi svarīgo uh, saikni starp finansējumu lielajām programmām un adekvātiem adekvātām investīcijām infrastruktūrā un tāpat arī EFSI, tātad Junker plānā, kas ir investīcijas, kuras var tikt atbalstītas, bet FC strateģiskās infrastruktūras līdzekļi, nu te neizdarīsim atkal kļūdu, atkal to visu palielinot, jo nu tas nebūs pareizais virziens. Es teicu, ka izteikšos īsi darbs, kam mēs ķeramies klāt, domāju ir uz tādiem stabiliem pamatiem, un esmu pārliecināts, ka mēs visi varēsim sadarboties un dot savu ieguldījumu. Paldies, nākamais runātājs, Rekai kungs. Rekai kungs, Alde vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tie ir daudz, ko tu kolēģi pateici un ko es vēl varētu piebilst. Ļoti svarīgi, ka e, mēs saprotam šajā gadījumā, ko mēs redzam Eiropas komisijas un parlamenta atbildi. Ja runājam par īpašas programmas izveidu un īpašu fondu izveidu, tie būtu ļoti nozīmīgi. Lai skaidri pasakām, ka to finansēta no dalībvalstu budžeta šīs programmas ietvaros. Jo pēc tam ir bijusi pamatprogramma 9. un 2020. Tur mums bija skaidrs, ka mēs nevarējām atrast eh, nu, tos finansējumu no dalībvalstu daļas, eh, lai tālāk to attīstītu un virzītu. Un šajā gadījumā ir skaidri pateikts, ka vispārējo budžeta līdzekļu šādām konkrētai programmai nevar novirzīt. Tad, kad bija jāizveido sauktais Junkera fonds, mums bija jāmeklē pie tam tiešām tādas būtiskās daļas, kuras tad varētu novirzīt. Un vēl arī, ko norada arī uh, budžeta komitejas vicepriekšsādātājs, ka būtu ļoti dīvaini, ka mēs uh, e, pakļautošanām spiedienam un, tā kā man var teikt, amputētu veselu budžeta sadaļu, lai gan īstenībā tās ļoti būtiskas lietas, kas būtu bijušas jāfinansē. Un kas tad vai tad tas iet kopā ar šiem saukto mm, efektīvu investīciju programmu? Saprotams, ka izglītībā inovācijas, zinātnē šīs investīcijas ir pašas svarīgākās. Un vienlaikus tas ir arī tā kā um, kāpinot aģentūras spēju reaģēt. Un tas ir tiešām ir tāda savāda situācija, ka mēs visu laiku tik uzliekam papildus pienākumus aģentūrām, bet nu, šos papildus resursus neatrodam. Tādēļ pavisam īsi. 19. gada budžets šā gadījumā, protams, ir ļoti nozīmīgs un vēlreiz iezīmēs uh, mūsu nostāju tālākajā virzībā jau daudzgada finanšu, finanšu schēmai. Tātad mums kā ir jāapsaka, ka mēs budžetu novirzām tikai skaidri tam, ko mēs redzam, ka Eiropas pienoto vērtību. Tad gan 19 gada budžets, gan arī tālāk daudzgad finanšu schēma, par ko tāda ir uzsākt sarunas, ir ļoti svarīgi, ka mēs vēlreiz spāršam tādu skaidru politisku signālu par savām prioritātēm. Un skaidri pasakām, ko mēs atbalstām un arī ko mēs noraidām kā idejas. Piemēram, arī šī migrācijas nolīgums ar Turciju un arī jāatrod mūsu tā sauktajās rezerves kabatās tas, kas ir tiešām kā Eiropas svarīgās programmas, lai skaidri paustām atbalstu. Tātad arī attīstībai, kur mēs norādām kā pamatu, kas jau ir iekļauts arī pamatprogrammā, 9. pamatprogrammā. Un, protams, to reti kurš apšaubīs, ka tas ir bijis liederīgi. Uh, Un tādēļ tas ir atgādināms Eiropas komisijai. kur ir jārīkos tieši Eiropas Savienībā, kur nevar sagaidīt, ka rīkosies dalībvalstis. Un šeit nav tā kā izšķīrums par vai pret Eiropu, bet drīzāk ir jautājums ir par vai pret nākotni. Un te nu nekādā ziņā nebūtu tāda iespēja, ka dalībvalsts tad vēlāk mēģinātu mainīt šīs nostājas un tad arī piedalītos šajā programmā. Tas nu, droši vien tā nekad nenotiks, tad ir pavisam skaidri jau tas jānostāda no sākuma. Paldies, priekšsādātāji. Uh, thank you very much. Paldies. Un tagad aicināšu izteikties tur uz kolēģus. Rubikungs pirmais manā sarakstā, lūdzu. Paldies! Un paldies arī kolēģiem! Svarīgākais tas, lai sarunās eh, ar padomi, un mēs saglabātu savas eh, prioritātes eh, budžetam, un viens no tiem ir apvārsnes 2020 programma. Iepriekšā reizē decembrī jau piedzīvojām to, ka, ka nu, sēžam līdz rītam un, un, un 100 miljonus svaigus eh, līdzekļus tomēr atrodam kaut kur aplārstam 2020, un es domāju, ka šoreiz ir svarīgi, lai mēs vairāk pieprasītu nekā padome ir gatava dot uzreiz tā. Nu, vēl var arī piebilst, ka mm, viņi nav gatavi runāt par 100 miljoniem, jo tas ir par maz. Nu, šoreiz tad varam pieprasīt vairāk. Mans priekšlikums būtu, ka mēs sākam ar 250 miljoniem. 150 miljārdu programmai, nu tas nu nav nekas tāds uh, dešs. Nu, tādēļ ir skaidrs, ka arī uh, kosmē programma arī mums ir jāsargā. Nu, šeit ir tātad šī scale-up aktivitātes, uh, darba veids nepieciešams papildus rastu un līdz ar to. Visi uzņēmumi, kuriem globāli ir iespēja sevi pozicionēt kā tāds globāls spēlētājs, ir nepieciešams atbilstošs atbalsts no mūsu puses. Un trešais komentārs, ko vēlos paust, ir šāds aģentūras, to arī pieminēja kolēģis. Tur intensīvi jāpaskatās, jāpanāsē, kā mēs varētu atrast sinerģijas efektus starp šīm aģentūrām un jākoncentrējās uz to, lai uzlabotu sadarbību starp aģentūrām. Itra jautājumā Nīsa, piemēram, un vēl dažas citas aģentūras vajag pieslēgt. Izveidot kopējas pārvaldības platformas, piemēram, kas uh, vismaz uh, no tehniskā viedokļa profesionāli varētu mm, palīdzēt šīm aģentūrām. Par eh, sarunu tālāko virzību nākamgad būs, kā zināms, mūsu parlamenta vēlēšanas. Ja mēs paskatāmies Eirobarometra analīzi, Eirobarometra dati liecina par to, ka, ka tieši izpētes un un zinātnes programmas eh, visvairāk atbalsta mūsu pilsoņi. Tā kā ja mēs esam gatavi strīdēties šeit ar padomu, tad tas ir tas spēcīgais arguments, ka mums ir lūk eh, pilsoņu atbalsts šajās programmās, veselības jomā un citās jomās, tur eh, bez pētījumiem taču neiztekt. Un tādēļ šeit mums būtu jāpieņem tāda stingra nostāja, ka tas būtu labākais pamats, lai gūtu panākumus. Paldies, kolēģi! Grostēts kundze. Ko, monsieur le président, euh, quand on entend. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, ko mēs dzirdam no budžeta komitejas kolēģiem, tas man tiešām sāk satraukt. Nu, es tiešām esmu satraukts par padomas nostāju. Es pat teiktu vēl skarbāk - dalībvalstu bezatbildība, kuri nav gatavi nekad piešķirt vēl papildus līdzekļus. Es savukārt atbildu tieši par Eiropas aizsardzības fondu. Esmu referents šajā jautājumā. Un 100 eh, eh, eh, miljoni, kas ir iezīmēti nākošajam periodam, visi ir gatavi to atbalstīt. Bet parlaments un padomu savā starpā nevar tomēr vienoties par šo finansējumu tādu kārtību. Un vakardien tieši šajā pašā telpā, tā kad uh, runāju ar komisijas vicepriekšsēdā Katainēnu, kur saka, ka parlamentam ir jāsaņemās un jāpanāk progress. Bet piedošanas atgādināšu, ka te ir divi spēlētāji, gan padomi, gan parlaments. Un nav vispār iedomājams, ka šobrīd, kur mūs visu laiku kāds piespiestu uh, atteikties no citiem svarīgiem jautājumiem, kā apārsni 2020 un tos visus jautājumus, kas skar itre kompetences Tā kā es no padomas puses to saucu par pilnīgu bezatbildību. Šobrīd mēs piedzīvojam milzīgas pārmaiņas sabiedrībā, parādās jaunās tehnoloģijas, un ja mēs neiespringsim un neveiksim nepieciešamās izmaiņas jau tagad, baidos, ka būs par vēlu. Parunāsim arī šeit apāršņu ietvaros. Mēs redzam, ka dalībvalstu strūkti nožēlos pēc 15 gadiem. Mēs šajā gadījumā esam vienoti, mums tādiem ir jābūt. Protams, kā abām pusēm jāpiekāpjas. To es saprotu. Bet nevar tā, ka padome, balstoties vēl arī uz komisijas atbalstu, veikt šāds nepieņemams solis, tā ka šīs sarunas būs ļoti skarbas un smagas. Paldies, kolēģi! Lūk, kodātais referentkungs. Mēs esam ļoti vienoti mūsu komitejā. Nu, mums pat vairāk arī neviens nepiesakās debatēs, jo viss ir skaidri pateikts. Un es gribētu dzirdēt jūsu reakciju. Grazie, kolēģi. Paldies eh, cienījumiem kolēģiem, un kā jau priekšsēdētājs teica, komentāri ir, eh, būs ļoti tādi ātri un arī viegli, jo jūs esat ļoti vienoti, kā jau tas bieži vien ir parlamentā, kaut gan strādājam dažādās komitejās, un man ir prieks, kā jau teicu iepriekš, ka jūsu eh, komiteja ir pārstāvēta diskusijās par budžetu, un jūsu relators, referents Gājers Eh, kurš jau strādā pie jautājuma pirms diviem gadiem, tāpat arī kolēģi kā Rūbikungs, un eh, kurš jau gadiem ilgi jau darbojas savienāšanās procesos. Tā tad eh, neieiešu pildiskajās detaļās, bet kāds ir šis izējas punkts starp padomi, komisiju un padomi. Katainen kungs arī prasa, nu, lai parlaments eh, pauž savu gribu, bet, nu, mums arī jāprasa, lai komisija ir tāda, nu, cietāk pret uh, padomi. Tāpēc mēs arī gribētu rūt padomē, lūgt būt tādiem uzmanīgākiem attiecībā uz to, ko mēs uh, pārstāvam, ne tikai tāpēc, ka mēs pārstāvam pilsoņus un pilsoņu gribu, bet. Uh, tāpēc, ka viss šīs nostājas par jūsu sektoru, ko esat pauduši, nu, tās ir nostājas, kas eh, atbilst tādiem eh, reāliem apstākļiem. Rubikungs ļoti labi to pateica. Tas, ko mēs lūdzam, ko mēs prasam, nav, ko mēs prasam, tāpēc, ka tā ir kaut kāda mūsu vēla, bet tāpēc, ka to prasa eh, reālā situācija un pilsoņi. Tātad mums ir jāsaglabā šis princips, kas arī ir šis galvenais princips, un man tik tiešām tas priecē ka tādā ziņā būsim vienoti, tātad šis vadošais princips ir ka ir nepieciešamiem uh, līdzekļiem un šim finansējumam jaunām programmām ir jābūt jaunam. Nevar būt jauns programmas, ja mums nav jauns un papildus finansējums, jo uh, budžets ir uh, tāda rigīda sistēma, tur jau viss jau ir paredzēts izdevumiem jau nākamam gadam un jau turpmākajiem gadiem. Tātad tāda ir šī budžeta konfigurācija. Un vēl viena lieta. Uh, ko gribu liekt, lūgt, varbūt nu, tādā tīri politiskā izteiksmē, varbūt ne tik daudz runājot, kā nu, vispārīgais referents budžeta jomā, e, ko es tā kā lūgtu no mm, kolēģiem un draugiem. Nu, tas ir strādājiet savās valstīs ar e, savām valdībām, jo. Jā, protams, ka mēs pēc tam e, nu, tur konfrontēsimies padomē, bet eh, tas viss tomēr padomē sastāv no atsevišķām valdībām, un mums ir nepieciešams, lai mūsu dalībvalstu valdības būtu pārliecinātas eh, par to, ko mēs sakam. Nu, mm, mums ir jāuž, nu, kā lai saka, šis audums strādājot ar eh, dalībvalstu valdībām, lai mēs panāktu tādu spēcīgāku, blīvāku, konkrētāku pozīciju un ar jūsu un jūsu referentu palīdzību. Paldies! Uh, Paldies, godātais kolēģi, par jūsu komentāru, reakciju. Mēs tiešām esam vienoti kā draugi, kas strādājam kopīgi pie budžeta, kas ir arī tad kalpo mūsu galvenām prioritātēm. Kolēģi, atgādināšu jums ļoti sarežģīto procedūru, kas spēkā tieši šodien. Mēs vēl diskutēsim arī par vēstuli, ko rakstīsim kā komitejas vārdā ITRE prioritātes 2019. gada budžetam. Bet šis ir tikai 18. gada, protams, sākums. Un tātad mums ir kāds mēnešs šīs vēstules izstrādāšanai. Tālāk, kā ITRE komitejas deputātiem, jums ir iespējams arī, arī ierosināt savus grozījumus budžeta pozīcijām. Un tas būs jāizdara līdz 20. jūnijam, 20. jūnijas. Tālāk būs balsojums jau 10. jūlijā budžeta komitejā. Nepiedošana Nitra komitejā. Tātad 10. jūlijā balsojums ir ITRE komitejā, bet jums jau jāsniedz savu priekšlikumu budžeta pozīciju grozījumiem, kurus izskata budžeta komiteja. Un reizē tas skar mūs visus. Nākamais solis. Tālāk sagatavotas ITRE atzinums par 2019. gada budžetu. Un arī šī atzinuma izskatīšana plānota tieši 10. jūlijā ITRE komitejā. Tātad balsojam ITRE komitejā par mūsu sagatavotajiem uh, priekšlikumiem, jeb grozījumiem budžetam, budžeta pozīcijām. Tāpat arī izskatīsim savu atzinumu. Un tālāk arī būs arī 5. septembrī balsojums par mūsu sagatavoto atzinumu. Un tālākais tad jau gala balsojums um, septembra beigās par mūsu sagatavoto atzinumu. Tātad paralēli trīs lietas virzās. Jūnijā līdz jūnijam jāsagatavo šī vēstule, tālāk ir jāsagatavo arī grozījumi budžeta pozīcijām. Uh, un attiecīgi arī papildus vēl kā trešo lietu virzām ITRE sagatavoto atzinumu, kur tad gal galsumā ITRE komiteja balsosim septembrī. Paldies jums, kolēģi, kas iedāties no budžeta komitejas, un paldies arī kolēģiem, kas sagatavoja mūsu atzinumu jau priekšlikumu budžeta komiteja. Paldies! On this topic, 13, point number 13. Labi, izskatījām šo jautājumu, tālāk, tālāk 13. Eiropas atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmā 2019 līdz 2020 gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu apvārsni 2020. Mm, Referenča Rebeka Harmsas kundze. Un uh, mēs arī vēlamies šeit arī izskatīt jau piedāvāto atzinu projektu. Tad mums ir jāskatās šeit, kā tas ir kopā ar Eiropas atomenerģijas kopējas pētniecības mācību programmu kas jau ir spēkā no 14. gadā. Komisijas priekšums paredz šo programmu arī turpināt jau 19. un 20. gadā. Un nodrošināt tiešām tādu konverģenci pilnām septiņu gadu periodam. Lūdzu, Rebeka, tev iespēja izteikties. Vārds tev. Paldies, Ježī. Runāšu vācu valodā. Šajā jautājumā tomēr man tā būtu vieglāk. Esmu referents šajā jautājumā. Un jūs jau esat iepazinušies un redzēsiet man nostāju, kā es ļoti atzinīgi, protams, uzskatu par nozīmīgu uzdevumu, kā šīs eh, pētniecības un mācību programma eh, turpinātu. To turpināt, un lūdzu, es vēlos arī akcentēt galvenos akcents, kā es to redzu, un kas ir līdzinēja panākumi, uh, un kas ir jāturpina. Mums ir jārēģē uz to, ka noveco uh, mm, kodolreaktori ir jāspēj rēģēt uz kodola atkritumu problēmu, un tieši tādēļ es savos priekšlikumos vēlreiz par to ļoti precīzi runāju, cik svarīgi ir tieši profesionālā sagatavošana uh, un spēja rēģēt uz šiem daudzajiem nozīmīgajiem izaicinājumiem. Protams, šeit virzošais spēks ir Eiropas komisija. Un es vēlos norādīt, ka mēs runājam par ļoti ilgu laiku periodu. Pat valstis, kas ir atteikušās no elektroenerģijas, tad, piedošanā, atomenerģijas izmantošanas, vienalga mums būs ļoti daudz gads vēl jārisina daudz problēmas, kas saistīts tieši ar atomenerģiju. Uh, un ir jābūt gataviem un sagatavotiem. Tieši arī atomenerģijas eh, atkritumu likvidēšana ir milzīga problēma. Jo valstis, kas līdz šim jau kādus 50 gadus izmanto atomenerģiju, jāatzīst, ka nav spējušas piedāvāt gala risinājumu atkritumiem. Uh, kodola atkritumiem. Nekāda īpaša pagājušajā tēmā nav. Vācijā pirms pāris gadiem vajadzēja pilnīgi atgriezties izējas punktā, meklējot iespējamos apglabāšanas, atkrituma apglabāšanas vietas. Zviedrijā ir tā kā nedaudz soli tālāk tikusi, e, bet arī tur īstenībā tiesa ir apturējuši šo procesu, jo tiesa pieprasa um, pilnībā pārskatīt daudz tehniskās idejas. Tātad valsts mēģina atrast risinājumu, atkrituma at, gala apglabāšanai, bet jāatzīst, ka īpaši progress nav izdevies. Un tad ir savukārt vesela virkne valsts, kas vispār pat nav uzsākuši šo jautājumu risināt. Un jāatzīst ar satraukumu, ka vispār nav iezīmēts īpaši finanšu rezerves mm, šī jautājuma uzdevumam risināšanai kas skata veselu sakritumu nu, tiešām kalnus, un nu, tādā ziņā, kas ir pilnīgi neatrisināts jautājums. Un tādēļ mums ir jānodrošina tāda aktīvāka pētniecība šajā jautājumā. Attiecībā uz šeit šo nošķiršanu un pārveidošanu transmutācijām, te es ļoti skeptisku to raugos. arī veseli citi, protams, uzdevumi. Manuprāt, būtu pat izdevīgāk eh, koncentrēt tieši uzdevumu, arī izdevumus šādiem uzdevumiem, lai iegūtu reālus rezultātus. Nu, katrā ziņā nedrīkstētu, nevajadzētu novirzīt līdzekļus jaunu reaktora tipu izstrādi, kas ir tieši kodola eh, eh, tātad, saplūšana un kodola dalīšana. Šie jautājumi nav apspriežami šajā ietverā. Lai gan parasti līdz, ko ir jebkura saruna ar jebkādu iesaistītu personu par kodu šiem pētījumiem un kodola saplūšanas, eh, kodola sintēzes uzdevumiem, eh, mēs saprotam, ka tas ir nenormāli dārgs projekti. Un acīm redzot, eh, šīs kodola sintēzes praktiskā pielietošana, nu, to varētu kaut kad rēķināties tikai kaut kad pēc 2050. gada, pat daudz vēlāk. Tātad tas 50. gads ir mūsu klimata pārmaiņa atskaites punkts, un acīm redzot, līdz šim atskaites punktam mēs nekādus īsti pielietojumus rezultātus nevaram rēķināties. Un faktiski daudz, kas apšauba vispār ir iespējams prognozēt šādu kodolsintēzes uh, praktisko pielietojamību kādā brīdī. Savukārt kodola dalīšana, arī par to ir ļoti daudz man šaubu, jo šobrīd uzsāktās pētniecības programmas, lai gan tām vajadzētu būt arī vienlīdzīgi e, skaidrām dalību valstīs, mēs tomēr redzam, ka pusi no Eiropas dalību valstīm, kas nekad nav vai nu izmantojušas atomu enerģiju vispār vai arī ir pieņemts lēmumu par atteikšanos no atomenerģijas izmantošanas. Lūk, līdz ar to ņemot vērā šo apstākli, es ierosinu, ka šīs pētniecības akcenti ir jāsaliek tādi, kas atbilst realitātei. Un jāatbalsta tādi projekti un pētniecības uzdevumi, kas ir tieši pirmkārt virzīti uz kodola atkritumu apglabāšanas problēmas risinām. Paldies, jā, jums par jūsu atzinumu un viedokli. Tālāk ēnu referenti. Tautas partijas vadā Ročekungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties Hamskundzei par to, ka viņa savā ziņomā ļoti precīzi iezīmē e, aktuālo situāciju, kodola pētniecībā. Un uzsver tieši liek uz drošības jautājumiem. Un arī šeit skaidri izgaismo eh, kodola sintēzes problemātiku. Ja mēs vēlamies panākt tiešām enerģiju, kas ir tīrā, kas nevar, neveicina klimata pārmaiņas, mēs tomēr redzam, ka šobrīd to mm, tieši nodrošina kodolspēkstacijas un tās jau esam izmantojuši, un arī turpmākās desmit gadus tomēr to turpināsim darīt. Un arī vairākas dalībvalsts šobrīd jau ir uzsākti jauni kodola spēkstacīju projekti. Tādēļ uzskat, ka tieši ir jāturpina pētniecība arī virzienā, kas tieši pēta atomenerģijas drošu izmantošanas veidu. drošība kā galvenais uzdevums, lai mēs tiešām spētu arī ievērot uh, šīs vispārējās vadlīnijas direktīvas. Ja mēs to ļoti sašaurinātu tikai uz šādu jau pašreizējo kodolu spēkstacīju drošu eksploatācijas veidu pētniecību, nu tas būtu nepieņemami. Šī pētniecības programma notiek galvenokārt starptautisko nolīgumu ietvarā. Piemēram, līdz ar to nebūs nekāda, protams, nejaušība, kā arī Kanāda ir e, paudusi vēlmi pievienoties lieliem mm, mūsu kodolsītais projektam, jo tieši tas ir veids, kā varam nodrošināt enerģiju, kas nerada CO2 emisijas, rada papildus nevēlamās klimata pārmaiņas. Šobrīd būtu pārsteidzīgi jau mēģināt izdarīt kāds secinājums par projektā attīstību un to praktisko pielietojamību, bet arī mūsu ličinās programmas, arī Euratom programma 19.20. gadam kalpos kā likumdošanas pamats arī turpmākajam starptautisko projektu attīstībai, arī kodola sintēzes projektam kurā Eiropas uh, valsts mēs esam kā vadošie partneri. Līdz to es uzskatu tomēr, ka Eiropas komisijas ierosinājums turpināt šīs kodola pētniecību arī nākošo gadu laikā, trīs gadu laikā, ir ļoti pamatots lēmums. ņemot vērā arī Eiropas uh, starptautiskās saistības, un mums tas būtu jāatbalsta bez kādiem būtiskiem grozījumiem jeb atrunām. Paldies! Tālāk es tev vārdā, Balčītis kungs. Paldies, priekšsarētāji. Um, paldies, cienītā referents kundze. Paldies jums arī, cienītā referents kundze, par jūsu nostāju. Jūs visam skaitu atklājat, es saprotu, jūs kategoriski pret kodola enerģijas izmantošanu. Bet es kā ēnu referents skaidri pasaku, es nepiekrītu jums. Šeit regulas priekšlikums runā par to, ka mēs turpinām jau uzsakto pētniecības un mācību programmu. Un tādēļ man liekas tikai loģiski, ka arī tiešām to atbalstām un turpinām. Jo tas tādā ziņā visu loģiski iet kopā, un mēs turpinām šos projektus, lai tos pabeigtu. Tā nav nekāda jauna programma, ko mēs uzsākt, bet gan tas iepriekš jau uzsāktās turpinājums. Un tai ir uzstādīti divi galvenie mērķi. Viens ir, ka mēs uzglabājam drošību un virzāmies arī uz tādu drošu kodola atkritumu apglabāšanas risinājumu. Un nākamais ir, protams, kodola sintēzes projekts. Un gal galā tas ir ar milzīgu nākotnes uzdevumu atrast uh, pietiekami daudz enerģijas. Tas būs iespējams enerģijas avots nākotnē. Piemēram, manā valstī mēs šobrīd iepērkam enerģiju no citām valstīm, kas ir eh, radīti tieši atomelektrospēkstacijās. Un mums gan nav iebildījumi. Mēs redzam, ka tā ir tīra enerģija, um, kas nerada piesārņojumu. Protams, jā, mēs arī esam par to, ka jānodrošina dro, eh, šī eksploatācijas drošība. Uh, un arī tātad, kas ir mana, manas valsts pieredze, piemēram. Mums, protams, ir ļoti svarīgi, kur vēl 20 gadus mums būs varbūt tieši aktuāls jautājums par arī jau uh, eksploatācijas drošības ievērošanu. Un savukārt valstis, kas nevis demontē, bet tieši plāno būvēt, jaunas spēkstacijas, nu, viņiem arī būs ļoti svarīgi, lai uh, šāda programma tieši piedāvātu risinājumus. Un jā, es arī esmu, protams, par tādu kodola atkritumu drošu apglabāšanas veidu, bet es nevaru jums piekrist. Jūs ierosinām svitrot viss cits uh, programmas attīstības virzienus. Es esmu par to, ka mēs arī tomēr attī turpinām šo kodolsintēzes projektu. ITER projekts ir ļoti nozīmīgs dalību valstīm, un mums ir pienākums šī projekta ietvaros. Un esmu pārliecināts, ka tikai pētniecības um, atbalstu mēs varēsim, protams, atrisināt arī droši enerģijas pieejamību nākotnē, un tas varētu būt arī šis kodols interesu ceļš. Tātad mums ir jāpēta arī, iespējami, jauni enerģijas veidi, ko iegūstam drošā un tīrā veidā. Mēs nevarēsim paļauties tikai uz atjaunojumiem energoresursiem. Mums jādomā arī par savu pozīciju globālā tirgū un kādā veidā nodrošinām konkurētspēju. Tā ka noteikti ir jāturpina šī pētniecības un mācību programma, un es un mana grupa atbalstīsim komisijas sākotnējo dokumentu. Paldies! Much, Paldies! Cienījumam kolēģim Aldis vārdā Rikverkungs. Merci, monsieur prezident. Paldies, eh, priekšsēdētāji, un paldies eh, mm, referentē par darbu. Tad, kad mēs runājam par eh, kodolu enerģiju, nu tad jāsaka, tas jau tā kā robežas tādu reliģisku jautājumu. Mm, puses ir cilvēki, kas uh, Eh, atbalsta eh, kodolenerģiju ar eh, zināmiem nosacījumiem, cik atkal to grib likvidēt, un ir dalība valsts, kuras ir pieņēmuši tāds ļoti radikāls pozīcijas. Tad, kad, teiksim, kāds ir pret kodolenerģiju, nu tad, jā, tur ir zināms intereses attiecībā uz uh, Mm, teiksim, nu, atteikšanās no tā visa un uh, pilnībā pagriežot uh, muguru uh, šim uh, sektoram. Es domāju, ka mm, referents ir, uh, nu, tiešām, referenti ir ļoti dziļi rakusies un uh, ka. Un, mm, tik tiešām ir domāts par atomenergostaciju darbības eh, pārtraukšanu, bet nu, tas viss ir eh, jāiebūvē visā šajā attīstības eh, ceļā. Un jā, ir nepieciešams risināt zināmas problēmas, bet es domāju, ka nevajadzētu pilnībā apgriezt otrādi šo programmu, jo tā tomēr ir paredzēta, lai uzlabotu pētniecību un apmācību un drošību un arī citus jautājumus, kas te tika uzskaitīti. Nu, no, Nu, no tādā veidā varbūt eh, jūs tad sapratīsiet, nu, ka citas grupas atbalsta eh, komisijas eh, priekšlikumu un mēs, nu, esam tādā nosņemā turpināt virzīt priekš šīs programmas un Komisijas eh, priekšlikums un nākamie divi gadi paredz eh, arī attiecīgi līdz 2009. gadam, tur pielāgot finanšu programmas, un mēs arī, zināmā mērā, atbalstīsim mm, lietas. Nu, komentāri pirmām kārtām par eh, mm, kodolenerģijas bīstamību protams, cilvēku veselībai. Šajā aspektā gribu norādīt, ka kodola enerģētikas eh, sektorā ir bijis eh, ļoti maz nelaimes gadījumu un, teiksim, bojā gājuši cilvēku un arī eh, Polija, tur jūs, jūs ļoti labi zinat, tā ir valsts, kurā tiek iegūts akmeņoglis un tur, teiksim, ir tūkstošiem bojā gājušie, teiksim, kalnrači, kas ir gājuši bojā mm, raktuvēs, nu, jā, protams, te ir jādomā par šī resursa ietekmus klimatisko sasilšanu un tā tālāk. Un tad, kad mēs eh, runājam par eh, kodola enerģiju, kas ir draudzīgāk cilvēku veselībai, nu tad tā ir kodola enerģija, bet, nu, šis risks, risks ir tāds, nu, grandios risks, un tieši tāpēc atkal, nu, tas viss rada, nu, tādas pārliecības, gan arī tā kā tāds mm, reliģisku ticību. Te varētu rasties arī jautājumi par kodolenerģijas eh, izmantošanu tieši cilvēku veselības eh, nolūkos. Es domāju, ka tur tieši kodolenerģētika ir tāda ļoti svarīga joma tieši diagnostikas un arī ārsteišanas eh, iespēja attīstīšanā. Uh, Es ticu kodolsintēzei un uzskatu, ka mums to ir jāatbalsta, kā esam darījuši līdz šim, jo Eiropas Savienība ir absolūti um, svarīgs partners šajā procesā. Es domāju, ka mēs iesim uz priekšu ātrāk nekā domājam, un katru reizi mēs paskatāmies šajās lielajās uh, pētniecības programmās. Uh, uh tas pats arī uh, sintēzei un šķelšanai un citām programmām. Man sajūta ir tāda, ka uh, nu, tomēr eh, līdz 50. gadam būs eh, tur pozitīva dinamika. Un vēl pārējie komentāri. Pašreizējā situācijā pasaulē eh, kodola atomšķelšanas ceļā iegūta enerģija. Šobrīd ir vairāk kā 240 reaktori, kas tiek būvēti pasaulē, un eh, nu, vai tad mēs nolemsim, kā mēs, kā tāpat laikā eh, esam dekarbonizēts enerģētikas atbalstītāji, ka mēs paliksim ārpus šiem pasākumiem. Nu, man tas šķiet tā diezgan, jāsaka, atrauta no realitātes. Nu, tad eh, iespējams jūs sapratīsiet priekšsādātāji, kā visā visumā mums būs tāda diezgan tū pozīcija komisijas pozīcijā. Mēs gribam uh, lai tiktu sniegts atbalsts šīm programmām, sākot arī no 2019. gada. Nu, Es uh, uztvēru šo, šīs norādes par sieviešu līdztiesību zinātnes un pētniecības jomā, jā, un ir taču arī vēstur uh, e, zinātnieku apmācība un izglītība. Uh, savulaik notika tādos diezgan nevienlīdzīgos apstākļos, bet, eh, nu, lietas jau ir mainījušās. Katrā ziņā es atbalstu šos komentārus un arī komisijas priekšlikumus, bet, nu, tomēr ir viena lieta, kas man tā ļoti izbrīnīja, ka. Jā, ka šajā jomā kaut kas ir jādara, nu, pētniecībā un attīstībā jā, varbūt, ka tur ir tāds eh, nelīdzsvars eh, dzimumu līdztiesības ziņā, bet uh, Mēs te runājam par tādu pilnīgu jaunu pasauli, un es domāju, ka šis eh, dzimuma jautājums varbūt eh, būs eh, nu, netik būtisks. Paldies! Silikjotis kungs aizstās Marijas Matijas kundzi, kura nav klāt. Abi viņi, protams, pārstāv goja grupu. Nikonas jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, es gribētu pateikties Rebekai Hansai par uh, ziņojumu. Diemžēl mūsu ēnu referente nav šobrīd Briselē. Un uh, goja uh, grupas vārdā uzskatām, ka atomenerģija ir būtisks drauds gan cilvēkiem, gan videi. Un mēs uzskatām, ka pētniecībai attiecīgi ir eh, nu, jāmainās un tai ir jāvirzās vairāk šīs drošības un drošuma virzienā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā mm, tērēt šos eh, zinātnes un pētniecības eh, centienus virzīt tos uz eh, kodola reaktoriem, uz jau esošajām stācijām. Es domāju, ka mums vairāk līdzekļu vajadzētu ieguldīt tieši eh, kodola sintēzes projektos, kā tādā kā ITER, piemēram. Un Uzskatu, ka tomēr tāpat laikā ir iespējams arī piešķirt līdzekļus pētniecībai un inovācijām, kas eh, vairāk ir vērsts uz to, lai palīdzētu videi un sabiedrības veselībai un sabiedrībai kopumā. Paldies par jūsu piezīmēm, saka priekšsēdētājs. Dešvalie kundze aizstās Kapels kundzi kā ēnu referenti. Paldies priekšādātāji! Paldies referentei. Pirmoreiz izsakoties par šo ziņojumu, es paudu atbalstu komisijas skatījumam attiecībā uz atomenerģiju kā tādu noderīgu un kas rada mazāku oglekļu izmešu. Uh, Eh, man šķiet apmierinoši komisijas eh, teksts un eh, kā referenti no zaļo puses ceru, ka jūs meklēsiet kopēju pozīciju un nevis kaut kādu dogmatisku nostāju, bet diemžēl lasot jūsu projektu, es konstēju, ka tas nav izstrādāts no nu, ar tādu nolūku rast tādus kopīgu pamatu starp dažādajām grupām un tām valstīm, kurām ir ļoti atšķirīga pieeja atomu jomā. Un es esmu pret uh, šo kodolenerģiju, kā Vācijas pārstāvu un zaļo pārstāvu. Jūsu ziņojums tāpat arī, uh, kā vērtām līgums paredz arī uh, kodolenerģijas staciju demontāžu, bet jāsaka, Francijā mums ir ļoti daudz šādu re reaktoru un mēs būvējam arī jaunu. Uh, Jā, protams, ir eh, nepieciešams rūpēties par eh, atkritumiem, to drošību, bet nu, tas nekādā veidā nedrīkstētu kaut kādā veidā ietekmēt eh, citādos veidos darbu kodola enerģētikas jomā un arī atomšķelšanas enerģētikas jomā. Jāsaka, pētniecība šo dekarbonizēto energo veidu jomā ir jāturpina. Esam pārsteigti par jūsu vēlmi svītrot eh, atsauci uz eh, pētniecību atomu eh, jomā. Mūsuprāt, tam ir jābūt kā vienam no galvenajiem punktiem. Ja ITER netiks tieši finansēts no šīs programmas, mēs tomēr gribam paust atbalstu kodola sintēzai, uz kuru jūs atkal svītrojat visu atsaucu savā tekstā. Eh, šis eh, ļoti ilgtermiņa projekts ir eh, sadarbības paraugs, kas apvieno Eiropas nācijas un lielākās pasaules lielvaras, kas pārstāv vairāk kā pusi cilvēces. Un papildus tam. Uh, Runājot par eh, stabilo finansējumu, tam ir jābūt eh, paredzētam, ir nepieciešams eh, tāds ilgtermiņa skatījums, nevis atsevišķi uz katru gadu. Un vēl noslēguma vārdi gribam atbalstīt atsauci uz terorisma draudiem, kodolstācija drošības nodrošināšana. Jā, tas ir ļoti svarīgi šo terorismu draudu kontekstā un cerams, ka šis teksts nepaliks vienkārši tikai kā frāzes apsvērumu daļā. Paldies! Paldies! par jūsu komentāriem ENF grupas vārdā. Francos Grostet. Paldies, uzklausot visus kolēģis, domāju, ka mūsu referents uzdevums būs ārkārtīgi sarežģīts, jo arī es uzskatu, ka komisijas priekšlikums vēl uz diviem gadiem pagarināt Eirotom ietvaru programmu, un, nu, tā tie ir laba iniciatīva. Gribētu atgādināt, un to jau arī teica mūsu kolēģi, nu pat pavisam ātri ka kodola enerģija ir eh, ārkārtīgi fundamentāla, tā ir eh, bezoglekļa izmešu enerģija un mēs taču nevaram teikt, ka mēs eh, tagad varam iztikt arī bez kodola, teiksim, enerģijas un pētniecības arī veselības jomā. Un nepieciešams nodrošināt turpināmi, turpināmību arī projektā un arī pētniecības, Eiropas pētniecības darbkārtībā. kārtībā. Es gribētu aicināt samazināt šīs budžeta dotācijas uh, programmām. Nu, no mūsu puses tas nebūs pieņemams, uh, jo ir uh, taču paredzēts līdz 2020. gadam zinām līdzekļi. Protams, jā, mēs piekrītam, ka nepieciešams. Uh, veikt pētījumus par atomenerģijas, teiksim, reaktoru slēgšanu, demontāžu, bet šai programmai ir jādod ieguldījums visā pētniecībā un arī inovācijās šajā sektorā, bet jāsaglabā arī šīs leadership, tātad vadošās tehnoloģijas, mēs runājam par ITERu un par citādām lietām, tehnoloģijām, šīm jaunajām reaktoru sistēmām un visu eh, šo ciklu. Un, uh, Nu, taču mēs nevaram teikt, ka ir zinātnieki, kas ir pārliecināti, ka pēc 50 gadiem vairs nebūs pielietojams kodola enerģija. Nu, ja mēs klausamies, ko zinātnieki teica pirms 50 gadiem, es domāju, ka viņi galīgi nevarēja paredzēt, eh, eh, teiksim, eh, mākslīgo intelektu un visas jaunās tehnoloģijas, par kurām mēs tagad ikdienā runājam šeit, šajā komitejā. Nu, tāpēc beigsim tagad runāt par zinātniekiem un ko viņi domās, kas būs pēc 50 gadiem. Uh, Mums ir pienākums eh, gatavoties, sagatavot eh, tātad visu nākotnes paudzēm, un tāpēc mums ir eh, jāatbalsta Eirotam pētniecību. Paldies! Uh, uh, thank you. Uh, Paldies, Grostets kundzei, un Mudiv kundze nākošā. Uh, paldies priekšsādātāji, paldies arī referentei Šī ir viena no tām ratajām reizēm, kad es eh, jūtos, ka esmu visu šo argumentu un nostāju pretējā pusē, salīdzinot ar referenti. Un piekrītu gandrīz visiem iepriekšējiem runātājiem attiecībā uz eh, to, kāda ir viņa nostāja pret komisijas priekšlikumu un um, atbalsts šim priekšlikumam, protams, atkritumi un uh, demontāža šajā jomā ir ārkārtīgi svarīgas lietas, bet eh, tas jau principā nu, ir ietverts tajā, kas ir ierosināts šajā priekšlikumā, par ko mēs runājam. Bet eh, tekstā ir daudz vairāk, ko mēs varam uzlabot, bet eh, nu, citā virzienā. Eh, te tekstā runa par pētniecību un apmācību, strādājot pie zēmu oglekļa izmešu energoresursiem, eh, par jaunu tehnoloģiju meklējumiem. Tur ir runāts arī par cilvēku veselību un eh, pētniecības mobilitāti, ko arī mums vajadzētu attīstīt. Un par ITER. Tas ir globāla rakstura projekts, par ko mums Eiropas Savienībā vajadzētu būt lepniem, ka mēs tur esam vadošie, un tas jau nodrošina, sniedz jaunas tehnoloģijas un uh, palīdz tehnoloģiskai attīstībai mm, bāzes materiālu jomās un uh, citur. Tā ka es domāju, mums ir svarīgi turpināt uh, ieguldīt un sniegt atbalstu šim projektam. Ir pāris lietas vēl, ko gribētu teikt. Ir eh, konkrēta struktūra, kas atrodas apvienotajā karalistē, kas ir iesaistīta šajā projektā, un viens no grozījumiem, ko es iesniegšu, arī būs tieši par šiem eh, eh, piedalīšanās iespēju kritērijiem, lai varētu tālāk vēl paplašināt šīs darba programmas. Un visbeidzot arī uh, par Alde komentāru, Alde grupas komentāriem par dzimumu līdztiesību. Es domāju, ka jā, šie dzimumu līdztiesības jautājums vienmēr jāsaglabā no nu, tāda augstā prioritārā kārtībā, un tas noteikti stiprinās sieviešu lomu arī visās pētniecības jomās, bet piekrītu arī lielākam vairumam savu mm, kolēģi, kas izteicās iepriekš, ka e, grozījumus e, šajā ziņojumā vajag e, virzīt citā virzienā, nu negluži tā kā ierosina referenti. Paldies. Uh, thank you. Paldies par jūsu komentāriem. Skatos, eh, Henkelkungs, eh, vai jūs esat gatavs kaut ko pievienot, jo jūs esat ēnu referents, tā izrādās. Jā, paldies, es atvainojos, nevarēju būt šeit klāt sākumā, jo um, ārlietu ministrs bija manā kabinetā. Cienījamie kolēģi, mūsu referenti Itri jautājumā Hārmsas kundze kā jau arī citi ir norādījuši, nu, pagriež to citā, nedaudz citā virzienā, un viņi vienmēr runā par eh, demontāžu, darbības pārtraukšanu šajā ziņojumā, eh, kāds atspoguļos daudzos viņas ieteiktajos grozījumos. Un daudzkārt viņa aicina svītrot eh, teikuma daļas, kas uzsver atomenerģijas un pētniecības lomu un Eiropas ekonomikas dekarbonizāciju Man liekas, ka ir jāatzīst, ka tas ir dalībvalstu ziņā lemt, kādu veidu enerģiju tās vēlas izmantot, un labāk būtu necensties uzspiest eh, nu, to, ko es saucu par Vācijas risinājumu, tām valstīm, kurām ir eh, suverēns lemšanas iespējas attiecībā uz saviem energoresursiem. Kad es te runāju par Vācijas risinājumu, tad jāsaka, ka Tie ir varbūt vāciski runājošo valstu risinājumi, te es domāju Vāciju un Austriju. Nav neviena valsts, kas gribētu būt pilnībā atkarīga no atomenerģijas, bet mums vajadzētu censties rast šo adekvātāko energoresursu kombināciju tādam visilgspējīgākam rezultātam un samazināt finansējumu atomu pētniecībai Tas noteikti ļoti negatīvi ietekmētu Eiropas Savienības vadošo lomu kodolenerģētikā un iespējas arī turmākiem, teiksim, lieliem atklājumiem un virzībai. Tas eh, kavētu Eiropas Savienību. Mm, tā nevarētu tik labi attīstīt instrumentus, lai kodolenerģiju saglabātu kā drošu un tīru enerģijas veidu. Ja mēs gribam būt uh, ekonomiska un arī politiska lielvara, tad mums ir jāvē, jāvērš uzmanība visiem energo aspektiem, veidiem, mums ir jābūt ļoti tādiem dažādiem, jāpievērš uzmanība visiem sektoriem, visiem aspektiem, pētniecībai un citiem. Ja nē, tad eh, Krievija, Ķīna aizpildīs šo vakumu, kuru mēs tad radīsim. Vai mēs gribam to darīt, vai tāds ir mūsu mērķis? Tāpat gribētu uzsvērt, ka man ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpinātu sadarboties ar apvienoto karalistu pētniecībā arī pēc Brexit. E, pāris reizes jau esmu e, norādījis šeit, šajā telpā un šajā komitejā un parlamentā, ka Brexits ir kolosāla e, kļūda, abas puses zaudēs gan apvienotā karalista, gan Eiropas Savienība, un, manuprāt, mums vajadzētu nu, piefiksēt to, ka šķiet, ka apvienotās karalists eh, valdība būtu gatava maksāt par eh, sadarbību pētniecībā. Esmu ticies ar 15 eh, dažādu Britu universitāšu pārstāvjiem, un viņi visi šķiet viensprāts arī ar mani, ka mums ir jāpanāk un jānodrošina tas, lai mēs turpinātu visus pētniecības projekts, kādu mums ir, tātad turpināt arī tos pēc Brexita. Esmu satraukts un nobežījies, jo pašreizējie ja priekšlikumi neņem vērā šo potenciālo, šo, šo potenciālu pēc 2019. gada, attiecīgi programmās līdz 20. gadam, tāpēc es gribētu ierosināt grozījumus, lai izgaismot šo jautājumu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Paldies! Paldies, kolēģiem, par komentāriem! Nu, komisijas vārdā vēlos aicināt Balčēlas kundze izteikties, eh, kas pārstāv DGRTD. Lūdzu, komisija. Paldies! Mums aicināt visu šā rītā. Komisija atbalsta viedokli, kas pausts eh, ziņām projektā, proti, ka Eiropas programma var uzlabot kododrošību, drošumu, kā arī aizsardzību pret radiāciju. Komisija arī atzīmē, ka vispārējais atbalsts uh, tam, lai paplašinātu Eirotam programmu 19 un 20 gadam, ka to atbalstīja um, parlamentu locekļus pēdējās, pēdējā ietrasanāksmē mārtā, kā arī šajā rīcēlēnā, cik es saprotu, vismaz ir atbalsts šajai programmai. Nav šaubu, ka konsens pēc Fukushimas uh, traģēdijas atspoguļojas arī divu eiro atomu programmu prioritātēs, kas ir apstiprināts kopš eh, šī traģiskā negadījuma 11. gadā. Šis, pro, šīs eh, prioritātes joprojām ir spēkā. 19. un 20. gadam ierosinātā programma eh, saglabā uzsvaru uz kodo drošību, drošumu, kā arī karantiem, mm, nemainot um, esošos tās noteikumus. Nu, un tādēļ, runājot par kodo drošības pētījumiem šajā jomā, komisija ierosina turpināt sniegt atbalstu tiem, tām pašām prioritātēm. Runājot par kodola sintēzi, ierosināties kopienas atbalsts zinātniskiem pētījumiem, mums nu, sako, pat labam spēkā esošajai stratēģijai, kas ir izklāstīta Eiropas kodola enerģijas um, sintēzes ceļkartē. Nu, tādēļ šī programma jāturpina vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai sagatavotu Eiropu, it ar um, izmantošanai, otrkārt, lai nodrošinātu maksimālu atdevi no Eiropas investīcijām šajā izaicinājumiem bagātajā jomā, un lai saglabātu Eiropas Savienību zinātnes um, inovāciju un pētniecības avangardā. Un treškārt, tas tāpat arī ļaus um, Eiropai turpināt darbu pie šīs uh, demonstratīvās uh, spēkstacijas. Mēs joprojām nezinām, vai kodols sintēze dos pienesumu mūsu energoapgādē nākotnē. Nu, tomēr mūsu pienākums nākotnes eh, pauģu priekšā ir zinātniski veikt pētījums attiecībā uz to, vai kodols sintēze enerģija tiešām varētu kļūt par mums noderīgu energo avotu. Ja mēs veiksim pētījumus tagad, tad iespējams, ka mūsu ceļš uz dekarbonizētu elektroenerģiju nākotnē tiks eh, pārtraukts. Paldies, kundzēm! Uzklausījām komentārus Eiropas komisijas vārdā. Un, nu, nebūs viegli mūsu referentē. Neklāsies viegli, kā to norādīja arī Fransvāza Grostete. Nu, ko es par to domāju? Nu, jūs man labi pazīstat, man uh, patīk izaicinājumi. Nu, pirmkārt, par itāru. Pirmais ziņojums, par ko es uh, biju atbildīgi kā asistenti 80. gados Eiropas parlamentā, par ITR e jautājumu tieši. Uh, nu, Toreiz tik runāts par um, kodola enerģijas uh, komerciālu izmantošanu. 49. gadu un 2005. gadu daudz, kas šeit noticis eh, šajā, šajā jomā, daudz pavērsienu, un ja mēs šeit runājam par uzticēšanos šajās diskusijās, par ticību tā arī savā ziņā. Nu, es varu uzsist uz pleca tiem, kas, kuriem ir šī, šī mm, dziļā uzticība tam, ka kodola enerģija tiešām tiks izmantot komerc nolūkiem, jo pat tam lāgam gadu desmitiem pēc tam, kad es eh, vairs neesmu asistents, bet 15 gadus jau sēžu šajā deputātas krēslā, kodola enerģijas eh, komerciālā izmantošana. Un par to no eksperti, ja, kas eh, pēc šo, šo jomu Jo šī gadsimta beigās jau to, to apšaubīju. Gatavoties komerci pielietojumam, nu tiešām jābūt eh, tādai tīri reliģiskai uzticībai šīm tehnoloģijām, bet ir skaidrs, ka eh, tie ir visdārgākie pētījumi enerģētikas jomā, kas jebkad ir notikuši Eiropas Savienībā. Un kaut vai tā iemesla dēļ vien. Es uh, Pusošanas apšaubīja to, vai tiešām to, to varētu uzskatīt kā pamat eh, pētījums. Un nu, tu vari, varētu iekļūt šajā tēmā daudz ko, bet uh, eh, ITER, nu, katrā ziņā, manuprāt, uh, drusciņi novērsās no pamatpētījuma jums. Uh, Vairum uh, šeit paustie komentāri man nepārsteidz, bet man radās iespējas, ka atsevišķi šīs komitejas locekļi, uh, vairum šīs komitejas locekļi patiesībā nav īsti informēti par, par pašu zinātnieku uzskatiem attiecībā uz to, uh, Eh, ka tātad eh, kodolsintēzi varētu izmantot komerc nolūkiem. Gado desmitiem ilgi viņi faktiski atradušies zem politiķu spiediena. Un patiesībā viņi nu, no savas puses vēl nemaz nav gatavi piedāvāt konkrētu datumu, kad tas viss varētu realizēties. Par drošības aspektiem. Nu, daudz ko esam panākuši drošības jomā, pateicoties šai izpētes programmai. Bet šobrīd vēlos jums atgādināt, ka Mums nav joprojām tāda drošības standarta Eiropas Savienībā attiecībos uh, kodolspēkstacijām, kas uh, balstītos uz pat labam pieejušiem zinātniskiem datiem. Ir veikti mēģinājumi to panākt, bet uh, šie mēģinājumi ir cietuši neveiksmi. Pēdējās stadijās, nu, līdz ar to, kas attiecas uz uh, pētījumiem attiecībā uz uh, drošību, nu, šie pētījumi ir pagājuši tālāk nekā mm, tie standarti, kas uh, pat labam tā īsti nav ieviesti. Nu, mums jābūt uh, godīgiem šajā, šajā diskusijā, kā tad mēs varam panākt to, ka šie drošības standarti uh, tiek izstrādāti un, un, un tos var ieviest gan no politiskā, gan no tehniskā viedokļa raugoties. Nu, un um, par um, nodrošināšanu runājot, ja mēs uh, nu, pavaicātu uh, tātad uh, komisijai, ko tā par to domā, par, par uh, samazināšanu. Nu, jūs, jūs ziniet, cik tas ir sarežģīti, ne tikai tādēļ, ka pieauga arī pieprasījums, un, un uh, Vācijā tā nav tik liela problēma, bet uh, pat, patiesībā iekārtu novecošanās ir lielākā problēma. Francijā eksperti saka, ka nu, atsevišķas kodola iekārtas ārkārtīgi jau, jau novecojušas, nu, Festenheim, piemēram, uh, Un problēma ir tāda, ka nu, ar, ar EVA ir uh, bankrotējis un e RF uh, faktiski nespēja finansēt tā, tā, tad, uh, šo uh, iekārtu demontēšanu. Un, un līdz ar to nu, šis viss menedžments, ko bieži izceļās atomu uzņēmumi, nu, kas notiks tad, ja viņi vairs nespēs. Uh, tad, tad, uh, uzturēt šīs, šīs iekārtas. Un, un, uh, Viņi sacīs, ka nu, vecās uh, iekārtas jāturpina eksploatēt kaut vai tādēļ, lai iekrātu naudu viņu pēc tam demontāžai. Nu, tas ir tāds zemes absurds. Reba um, tātad bankrotēja, un tas atstāja negatīvu ietekmi uz EDF. Un tas nav īsti tāds. Uh, Nu, uzticēšanās jautājums, bet drīzāk tīri runa par, par skaitļiem, par, par ekonomiku, un šie nu, skaitļi nav diezko iepriecinoši. Es nu, liku uz galdā savu priekšlikumu, man ir skaidrs arī, ka šeit eh, ir pilnīgi noteikti arī citi viedokļi. Mēs turpināsim darbu ar ēnu referentiem, un nu, tad skatīsimies, vai varam nonākt pie kāda kopsacēja. Paldies! Uh, thank you. Thank you very much, madam uh, for your remarks. Uh, let me remind you. Paldies. 26. aprīlis parīdien ir termiņš krosījuma iesniegšanai. Un pārslājums 10. Uh, jūlijā itra komitejā. Un tā nāksatēja savukārt septembrī. Kolēģi, dāmas un kungi, ceru, ka tiksimies pusdivos Eiropas uh, energo kopienas um, kopiena, tātad eh, plenārsēdēm. Starp mm, parlamentārā plenārsēde notiks un vēlreiz jūs visus sasniegā aicinu ierasties un piedalīties šajā sanāksmē ar kolēģiem no deviņām partneru valstīm, no Eiropas eh, austrumiem. Un eh, savukārt sanāksim šeit, atsāksim pus trījos. Hamsas kundze saka, es atvainojos, es nevarēšu piedalīties šajā sanāksmē, ko jūs pieņemat, tā ir ārkārtīgi svarīgi, es atzīstu mūsu kolēģi no Austrumēropas valstīm ar savām problēmām, bet, diemžēl, man nāko, nākas doties uz Kievu. 32. Černobiļas gada diena tiks atzīmēta. Tā kā, nu, tā vēl tāda viela pārdomām pēc šīs te diskusijas. Jā, bet pirms sanāksmes sākuma vienos tā tad jums būs iespēja arī nedaudz ieturēties tajā pašā sanāksmes zālē, kur tiksimies ar mūsu kolēģiem parlamentāriešiem no Eiropas austrumiem. Tā kā aicinu jūs arī jā, uzkost piedalīties šajās pusdienās. Un nu, tiekamies ar pustrīgas. I didn't explain it. Oh, I said, I said.